floor. Lūdzu, Polčak kungs. Jā, danke, Frau Präsidentin. Das heutige Ergebnis hat gezeigt, dass die. Jā, paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šodien um, parlaments nodev, nodemonstrēja savu uh, demokrātisko gatavību uh, aizsargāt uh, demokrātijas principus, bet atsevišķi E, ļoti aroganti parlamenta deputāti apšaubīja e, tiesas lēmumu un miljoniem cilvēku neieradīsies vairs pie vēlēšanu urmā, urnām, un e, Lainēna kungs sūdzējās par sadrumstalošanu un par to, ka Vācijas eh, politiskā karte tiks eh, sadrumstalota 751 eh, deputāts pavisam, bet, nu, tie daži, proti septiņi, kas tiek ievēlēti no mazākām grupām, diez vai varētu kaut kādā veidā kaitēt demokrātiskām struktūrām. Paldies! mans plāns nebija runāt eh, par, eh, jums ļaut runāt par eh, vēlēšanu situācijas maiņu, mēs jau par to runājām. Bet es vēlējos dot vārdu Paspešila kungam, bet tad, ja viņa nav klāta, došu Korvina Mikis kungam vārdu. Pirms Pirmā pasaules kara Vācijā Hitlers izmantoja uh, situāciju, Tad ir šķiet, ka mēs izmantosim Hitlera sistēmu, lai visu racionalizētu, un es domāju, mēs iznīcināsim Eiropas Savienību. Lielas paldies! Nu, tas bija ļoti īsi, saka priekšsētā. Varbūt. Andersona kungs, paldies. Šķiet, ka parlamentā no, ir nepatika pret to, kā deputāti tiek ievēlēti. Cilvēki gribētu, lai Eiropas parlamentā ir šis Eiropas pieeja kas tajā pašā laikā ir um, tādā mākslīgā veidā uzturēts Eiropas politiskās partijas. Šādā virzienā iet um, Eiropas sarakstī, tā transnacionāli saraksti, ideja, ka uz bukletiem ir jābūt partijas logo. Šeit pēc idejas mēs vienkārši runājam par to, ka pilnvaras no dalībvalstīm nonāk Eiropas partijās. Uh, un attālums starp uh, vēlētājiem un ievēlētajiem palielinās, tas apdraud demokrātiju. Es balsoju pret šo priekšlikumu, un es patiešām ceru, ka padome pārliecināsies, ka šie uh, kaitnieciskie priekšlikumi neierauga dienas gaismu. Paldies! Balcokungs, lūdzu. Elnök asszony, köszönöm a szót. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. Vēlēšana reforma. Es noraidīju šo priekšlikumu un sekojošu apsvērumu dēļ. Eiropas parlamenta mandāts tiek veidots saskaņā ar dažādām atšķirīgām sistēmām. Un mums nevajadzētu būt, pret kritis, mums nevajadzētu būt pārliek kritiskiem pret daudzveidību Eiropas Savienībā. Mēs nedrīkstam pārlieku ierobežot daudzveidību. Es ceru, ka pie tā mēs nenonāksim. Tiek piedāvāts sagatavot uh, kopīgus sarakstus un izvirzīt Eiropas partiju vadītājus. Gal galā netiek paturēts uh, prātā tas, ka tādēļ mēs uh, izjaucam pilnībā nacionālās valstis. Paldies, paldies, un tagad uh, pēdējais, kas skaidros savu uh, balsojumu, ir Paučakungs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es eh, vēlētos izteikties par vēlēšanu reformu, un es vēlējos atgādināt, ka es vēlējos izteikties arī par iepriekšējo punktu, proti par um, aviācijas pakotni, bet jūs man nedavāt iespēju izteikties par to, kas attiecas uz vēlēšanu tiesībām. Uh, tad vēlos teikt, ka Hub, Hubners kundzes un Lainen kunga ziņojumu es atbalstīju, jo es esmu pārliecināts, ka laika ir mainījušies kopš uh, iepriekšējā sasaukuma. Es varbūt nepiekrītu uh, dažiem priekšlikumiem, proti. Piemēram, mums vēl ir jāpiestrādā pie tādiem jautājumiem, kā dzimuma līdztiesība un tā tālāk un tā joprojām, bet ir arī apsveicami punkti, piemēram, iespēja balsot arī elektroniski tik tā par šo reformu. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētāji. Ja jūs vēlaties izteikties arī par um, aviācijas pakotnes uh, jautājumu, tad jums ir iespēja balsot, jums ir iespēja skaidrot par savu balsojumu šobrīd. Liels paldies priekšsēdētā. Arī par aviācijas pakotni. Es vēlētos skaidrot savu balsojumu. Es atbalstīju šo priekšlikumu arī tāpēc, ka es um, domāju, ka Vairāk nekā gada laikā mm, avio kompānijas ir um, mm, samazinājuši darba vietas par diviem tūkstošiem. Mums ir jādomā arī par konkurētspējas mm, veicināšanu šajā nozarē, un tas ir arī paredzēts šajā ziņojumā, bet vienlaikus mums nevajadzētu uzkraut pārlieku mm, lielu slogu Es nedomāju šeit, protams, drošības e, jautājumos, bet drīzāk domāju birokrātijas jautājumu. Es atbalstīju šo ziņojumu un pateicos arī par to, ka jūs man ļāvāt skaidrot, kāpēc. Paldies, turpin priekšsēdētāji, liels paldies kolēģiem. Vēlos jūs informēt, ka šīs eh, sēdes protokols tiks apstiprināta, apstiprināts nākamajā um, plenārsēdē, ja ne, nebūs nekādu iebildumu, tad, tad